integrācijas process Eiropas Savienībā. Došu vārdu Kondersa kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, dāmas un kungi! Vispirms eh, es vēlētos pateikties, ka jūs arī izrādat interesi par eh, stabilizāciju Kosovā, un tagad padomē mēs esam vienojušies, ka šis integrācijas process ir jāuzsauc pēc iespējas ātrāk. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums, tas ir pirmais šāda apjoma nolīgums starp Eiropas Savienību un Kosovu, tas ir pirmais pierādījums, uh, ka mēs atbalstam Kosovas centienus demokrātijā. Tagad jautājums ir, kā šis līgums tiks īstenots dzīvē. Protams, Kosova gūs lielu labumu no šā nolīguma, ja tā īstenos nepieciešamās reformas. Tāpēc šobrīd Kosova ir būtiski galveno uzmanību vērst uz šā līguma īstenošanu. Un galvenais uzsvars, protams, ir tiesību sargājošo iestādu neatkarība un juridiskā drošība. Kosovo ir jācīnās arī pret organizēto noziedzību un eh, tā saucamajos parauga tiesvedības procesos tiem ir jābūt atvērtiem. Pēc eh, mūsu domām vardarbībai ir jātiek pārtrauktai, un mēs eh, pieprasam, lai nekavējoties vardarbība tiktu aizstāta ar politisku dialogu. Kosova ir izvēlējusies Eiropas reformu un dialoga ceļu, bet šis ceļš ir jāiet visām iesaistītajām pusēm, lai risinātu sasāpējušos iekšpolitikas jautājumus un arī ārpolitikas jautājumus. Politiska stabilitāte ir galvenais stūrakmens, lai Kosova konsolidētos Eiropas ceļā jo asociācija un stabilizācija gala beigās jau ir savā starpā savērptas. Situācijas normalizācija ar Serbiju, Serbiju, attiecību normalizācija ar Serbiju arī ir svarīgs jautājums, bet tam jau pieskārāmies iepriekšējā progresa ziņojuma par Serbiju izskatīšanā. Esam redzējuši ļoti pozitīvu Eh, notikuma attīstību pēdējā gada laikā starp Prištinu un Belgrādas pozitīvu un to apsveicam. Saprotam, ka politiski tas nevienmēr ir viegli. Saprotam, ka šis jautājums politiski joprojām ir ļoti delikāts un saspringts. Tagad varbūt ir pienācis laiks Kosovai īstenot savu līguma sadaļu neskatoties uz iekšpolitisko spriedzi un daudziem nesakārtotiem jautājumiem. Mustafa un Vučić, abu valstu premjerministri, tikās pagājušajā nedēļā un uzsver to, cik svarīgi reforma procesa īstenot abās valstīs. Padomu cieši seko līdz abu valstu attīstību, attīstību, att attiecību attīstībai, un eh, mēs esam gatavi, ka Kosovas socioekonomisko reformu īstenošana veicinās ekonomisko izaugsmi, darba vietu radīšanu, un tas Kosovas iedzīvotājiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tagad burtiski pārsteigumi par vīzu liberalizāciju. Tas Kosovai ir ļoti svarīgs politisks prioritātes tematu kopums. Komisija nepārtraukti izvērtē situāciju, kas attiecās uz vīzu liberalizācijas ceļu karti. Vienlaicīgi ir jāizpilda astoņas prasības un tās eh, četrās tēmās ir būtiskas. Kosovai šajās šajos domēnos strādāt ir izšķirīgi svarīgi, un tikai tad komisija nāks klajā ar pozitīvu lēmumu. Un visbeidzot, Euleks. Euleks spēlē ļoti nozīmīgu lomu, lai nodrošinātu tiesiskumu Kosovā. Paldies! Köszönöm miniszter úrnak a... Paldies! Tagad vārds komisāram Hāna kungam. Lūdzu. Uh, Priekšādātājs kundze, dāmas un kungi, deputāti, pirms divām nedēļām es jūs uzrunāju un teicu paldies par uh, darbu, kas paveikts uzlabojot attiecības starp Eiropas Savienību un Kosovu. Uh, Arī asociācijas un stabilizācijas nolīgums ir uh, liels sasniegums. Liels paldies referentei Lunačeks kundzei īpaši par atbalstu. 21. janvāra dokuments ar prieku tika uzņemts Prištinā un visiem bija Vēlreiz uh, nu, bija skaidrs, ka Kosovas tuvināšanās Eiropas Savienībai gūst lielu atbalstu Eiropas parlamentā. Un mēs vienojamies par šo nolīgumu, lai ne tikai padziļinātu politiskās, politiskā līmeņa attiecības, bet veicinātu arī ekonomisko sadarbību. Un es domāju, ka politiskie līderi Kosovā apzinās, ko nozīmē šis nolīgums un saprot, ka šis nolīgums ļauj tikt ārā no tādas strupceļa, kurā bijām nonākuši. Un ir uh, pēdējais brīdis, lai opozīcija Kosovā atteiktos no vardarbības. 2015. gadā tika izstrādāts ziņojums par Kosovu, un tur ir atzīts, ka struktūrālās reformas ir jāturpina, tāpat arī ekonomiskās reformas. Bezdarbs ir nesamērīgi augsts, ekonomiskā attīstība ir pārāk lēna, un mēs joprojām gaidām labākus rezultātus ciņā pret organizēto noziedzību un korupciju Tāpat jāuzlabo arī tiesību sargājušo iestāžu kapacitāte. Mēs vēlamies dot Kosovai labākas nākotnes perspektīvu, un nolīgumā ir īpaši uzsvērts, ka Kosovai jāuzlabo attiecības ar Serbiju. Kosovai ir jāīsteno nolīgumu, ko tā ir parakstījusi, un tāpat jānodrošina lai uh, uzlabotos tiesību sargājošā iestāžu uh, situācija un kapacitāte. Ir jāturpina tiesiskuma attīstīšana Un šis nolīgums paredz arī jaunas iespējas vīzu atvieglojumu jomā. Un, protams, priekš tā ir nepieciešams Kosovas progress. Komisijas jaunākais ziņojums pagājušajā decembrī uh, parādīja noteiktu progresu, bet joprojām vēl ir daudz darāmā. Uh, Kosovo, Kosova strādā ļoti aktīvi, ļoti uzcītīgi, un es domāju, ka mēs varam drīzumā rēķināties ar labiem rezultātiem un ar pozitīvu ziņojumu. Vēlreiz liels paldies par jūsu atbalstu un labprāt piedalīšos tagad debatēs. Paldies! Paldies! Marijas kungs! ziņo, ka grieķu tulkojums ir problemātisks vai netiek nodrošināts. Jācer, ka problēma var tikt novērsta, citādi būs jāizsauc tehniķi, varbūt vienkārši nebija ieslēgts pareizais kanāls. Lunačekas kundze, lūdzu. Much, Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs komisāra kungs, ministra kungs, kolēģi. Kosova ir visjaunākā no Eiropas neatkarīgajām valstīm. Pirms eh, astoņiem gadiem tā pasludināja savu neatkarību pēc kara, pēc ļoti grūta pēckara perioda, un gā, kā jauni tā veci šās eh, valsts iedzīvotāji vēlas neko vairāk kā tikai to, kā dzīvot mierā un lai Kosova iestātos Eiropas Savienībā. Uh, Un jāsaka, pēdējo gadu laikā šajā valstī ir panāks ļoti daudz, to pieminēja savā runā kā komisārs, tā arī padomas pārstāvis. Asociācijas un sadarbības nolīgums, par to mēs nobalsojam pirms pāris nedēļām šajā parlamentā, un tas stāsies spēkā pavisam drīz. Ir panākts būtisks dialoga pātrinājums starp Kosovu un Serbiju. Un ja viss notiks kā tam jānotiek, tad Kosovai tiks piešķirts starptautiskais telefonu kods, tā vēl tā nav. Parlaments vienmēr ir atbalstījis Kosovas neatkarības centienus jau no pašiem pirmsākumiem. Kopā ar komisiju un padomi mums visām institūcijām ir jāstrādā, lai visas Eiropas Savienības dalību valsts atzītu šo valsti. Piecas valstis joprojām ir neatzīst, ka Kosova kļūtu par Europol vai Interpol dalību valsts, tādējādi tā nevar pilnvērtīgi stāties pretim organizētās noziedzības astoņkāju tīklam. Tas attiestās var arī ar Kosovas piedalīšanos eh, Eirovīzijas dziesmu festivālā un veselā virknē citu kultūru, sporta, sabiedrisku pasākumu kopumā. Daudz, kas tiek ierobežots. Tas, ka kosovieši jūtas ieslēgti paši savām mājiņā. Šai sajūtai ir jābūt pietiekami šausmīgai. Viss apkārt var doties pie draugiem un radiem un uh, var doties uz Eiropas Savienību, un kosovieši nevar. Viņu vecāki un vecvecāki kuri dzīvoja bijušajā Dienvidslāvijā pirms 20-25 gadiem, varēja doties un ceļot pa visu Eiropu un pat pasauli, un tagad kosovieši nevar. To ir jāsaprot gan komisijai, gan padomai, un arī mums. Līdz ko komisija būs devusi zaļo gaismu, es griežos ar lūgumu pie padomas, padomi, dodiet arī jūs zaļo gaismu, lai Kosova kļūtu par pilnvērtīgu locekli. Tagad par iekšpolitiku Kosovā. Pagājušajā nedēļā mēs uzņēmām Kosovas asamblējas integrācijas komitejas pārstāvis. Es esmu runājis ar dažādām iesaistītajām pusēm, lai Kosovas asamblējā nenotiktu vardarbības uzliesmojumi. Un tas pats attiecās arī uz to, kas notiek Kosovas ielās, bet ja jau parlamentārieši rāda negatīvu piemēru, tad ko mēs varam sagaidīt no apkārtējiem? Protams, ka Kosovas iekšpolitikas jautājumi visi ir jālisērsina bez vardarbības, par to vispār neiet runa. Tagad eh, burtiski pārsteikumu par Serbijas un Kosovas attiecībām. Uh, Panāktā vienošanās, kaut arī tā ir trausla, tā ir jātiek īstenotāji. Un eh, saskaņā ar konst Kosovas konstitucionālās tiesas nolēmumu ir jāīsteno vesela virkne eh, līgumu, jo konstitucionālā tiesa ir valsts aparāta sadaļa. Un tāpēc eh, arī es vēlētos griezties pie deputātiem un lūgt balsot par manu ziņojumu. Tā tad detalizētāk man vairs nav laika iedziļināties savā ziņojumā. Es ceru, ka plašs deputātu vairākums atbalstīs Kosovu. Paldies, Kosova to ir pelnījusi. Paldies. Nākamais Adaktusona kungs. Priekšēdētāji. progress liecina, ka ir pienācis nozīmīgs brīdis. Uh, parlaments nos, atbalstīja balsojumā asociācijas un stabilizācijas nolīgumu, un tas ir būtiski ne tikai Kosovas ekonomikai, bet arī integrācijai Eiropas Savienībā. Neraugoties uz to, uz šiem jaunajiem, tomēr nepieciešami vēl jauni citi soļi. Pirmais - vīzu atvieglojumi. Daudzi no mums cer, ka komisija atzīs, ka nepieciešamie kritēriji ir izpildīti. Ne, varbūt, arī, varbūt arī tāpēc, ka tas būtu svarīgs signāls Kosovas iedzīvotājiem, ka tās uh, proeiropeiskā attieksme ir nesusi augļus. Tāpat um, sadarbība vai attiecības ar serbu vairākumu. Šobrīd ir jautājums, kas ļoti nodarbina Kosovas politiķus. Es ceru, ka asociācijas nolīgums novedīs pie attiecību normalizēšanās ar Serbiju un būs uh, attiecības uzlabosies arī starp Prištinas valdību un opozīciju. Uh, šodien mēs runājam, apspriežam rezolūciju, kas ir labi sagatavota, tā atspoguļo parlamenta viedokli kopumā, un mēs atbalstām Kosovas paveikto, mēs to augsti novērtējam, un uh, mēs balsosim pār šo rezolūciju galīgajā balsojumā. Paldies! Is... Nākamais runātājs Pandzērī kungs signora presidente ringrazio l'onorevole lunacek per il lavoro svolto. paldies eh, prieksēdētājas kundze un paldies arī lunačekas kundzei par viņas paveikto. Kosovas integrācijas procesa Eiropas Savienībā ziņojums sniedz ļoti labu ieskatu Kosovas integrācijā. Un šeit jau tas izskanēja un vēlos to vēlreiz atkārtot. Eiropas parlaments ir apstiprinājis stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, un tas ir ļoti augsti vērtējams sasniegums, sasniegums no Kosovas puses. Tas ir mūsu novērtējums Kosovas reformu procesam, konsolidētajam ceļām uz Eiropu ļoti labi. Un Lunačakas kundze jau savos ievadvārdos teica, ka, protams, vēl ir vairāki kritēriji, kas ir jāizpild, lai integrācijas process būtu veiksmīgs. Viens no neatrisinātajiem attiecības ar Sterbiju, otrs eh, eh, pilsoniskās sabiedrības reformas un pārvaldes aparātu uzlabošana, bet eh, milzīgās ekonomiskās problēmas, konkurētspējas trūkums, arī tiesību sargājošo iestāžu korumpētība, milzīgais bezdarba procents. Visi šie momenti kavē adekvātu, serb, adekvātu Kosovas attīstīšanos cīņa pret organizēto noziedzību, cīņa pret korupciju, tiesiskums. Mums ir jāsaprot, ka Kosovai vēl ir ļoti, ļoti daudz darāmā, bet vienlaicīgi Kosovai ir jāzina, ka vienīgais veids, kā tā var veidot pozitīvu nākotni saviem iedzīvotājiem, vienīgais veids ir strādāt un strādāt pašiem. Protams, ir jāmēģina tikt pāri arī tām problēmām, kas ir ārpus Kosovas, jo piecas Eiropas Savienības dalību valsts vēl joprojām nav Kosovu atzinušas. Paldies! Nākamais eh, Džambatska kungs. Vienu pusotru minūti. Paldies, priekšādātāji! komisāra kungs, Lunačeks kundze, kolēģi. Liels paldies kolēģei Lunačekai par darbu ar rezolūciju, par viņas ieguldījumu Kosovas tuvināšanā Eiropas Savienībai. Es domāju, ka ēnu Gribu teikt paldies arī ēnu referentiem par teksta sagatavošanu. Teksts man liekas ļoti simpātisks. Tas atspoguļo valsts problēmas un satura konstruktīvus ieteikumus. Runa ir arī par nacionālajiem mazākumiem, tiek pieprasīti papildus pūliņi um, um, gan bulgāru, gan citu mazākumu aizsardzībai. Mēs, bet vienu aicinājumu es nevaru atbalstīt - vīzu atvieglojumus Kosovai. ECR un cita grupa uzskata, ka nav nepieciešams steigties ar vīzu atvieglojumiem, pirms nav izpildīti visi kritēriji. Neaizmirsīsim, ka IS, eh, ISIS Bosnijā, Hercegovinā un Kosovā ir eh, um, visai lielu ietekmi. Uh, tāpat ir jācīnās turpmāk pret korupciju. Un kā es jau teicu, dalītajā balsojumā, kā es jau informēju Lunāčiks kundzi, mēs balsosim pret vīzu atvieglojumiem. Paldies! Valtmans kundze, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji. Ir valstis, kas grib izstāties no Eiropas Savienības, savukārt citas nopūlās, lai varētu iestāties, vai nav skaisti. Gribu teikt paldies Lunačekas kundzei. Esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies gan ar viņu, gan ar citiem kolēģiem, un rezultāts ir atspoguļo jaunākās eh, tendences, jaunākos procesus. Un ir redzams, ka Kosova vēlas tuvināties Eiropas Savienībai. Mums ir arī attiecīgi grozījumi priekšlikumi, Mēs pieņemsim šodien ļoti būtisku rezolūciju, tikai pagājuši tikai daži mēneši kopš asociācijas nolīguma pieņemšanas. Pirms 15 gadiem es stāvēju uz Kosovas un Serbijas robežas, un e, tagad mēs varam e, nodrošināt studentu apmaiņu. Toreiz valdīja liels naidīgums, izteikts naidīgums, bet Kosova ir paveikusi lielu darbu. Uh, Ir arī noteikts ieceres dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, kas nav raksturīga Eiropas komisijai, bet problēmas ir vārda brīvībā, preses brīvībā, problēmas, problēmas rada korupcija. Un um, šobrīd mēs tā paniski reaģējam uz uh, bēgļu plūsmu, bet uh, vairāk tūkstoši bērnu ir pazuduši bez vēsts, jādomā, ka viņi ir krituši cilvēku kontrabandistu rokās, un šeit mums ir jāsniedz palīdzība. Komisija uzskata, ka vīzu atvieglojumi ir iespējami, ja ir izpildīti kritēriji, bet um, jautājums ir par to, vai šo valsti var novērtēt kā drošu. Paldies! Kolso pirmoji kungs lūdzu. Tātad runājot par šo tēmu, jāsaka, ka ir uh, tāda Eiropas Savienības pārmērīga integrācija. Mēs uh, runājam šeit par it kā valsti. Uh, kas uh, vispār ir izveidota pēc uh, NATO bombardēšanas, uh, bija uzbrukumi arī civiliedzīvotājiem. Civiliedzīvotāji devās projām, heroīnas, um, narkotikas krāpšana, vieroču, nelegāla tirdzniecība un daudz citu jautājumu ir saistām ar šo te. Tiesa Hāgā ir vieta, kur jātiesā par šiem noziegumiem. Kosova nav ANO un UNESCO dalību valsts, 80 valsts to neatzīst. Aizvien vēl ir um, rezolūcija 1244, ko pieņēma ANO drošības padomu un domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt, lai šeit būtu politiska uh, risinājuma iespēja nevis uh, it kā valsts, uh, kas atbilst tikai ASV militārām interesēm. Paldies! Tagad vārds Maier kungam. Kosova un Serbija. Es brīnumos, ka mēs par to diskutējam un runājam par Kosovas Eiropas integrāciju, vai nebūtu, dargie kolēģi, labāk runāt par uh, Serbijas uh, interviju, jo Kosova ir province Serbijas uh, daļā un serbi tur ir kļuvuši par uh, mazākumu, ja musulmaņu vairākums Kosovā un runā par uh, pamat, pamatotiem uh, apsvērumiem atzīt to valsti, tad citi reģioni būs Eiropā, kas arī to pašu vēlēsies. Tāpat arī nozīmīgi ir tas, lai serbu lai nu, runātu par to, ka serbu identitātes izpostīšana šajā reģionā, mm, ka tā ir tāda bēdīga uh, realitāte. Nesen tika novērsts um, uzbrukums kādā no klosteriem, un bez tam uh, salafistu islāms tur zaļ un plaukst, un tas ir zināms. Tādēļ tiek rekrutēti ļoti jaunie šīs, šī, šī, šīs jaunās um, šī virzības uh, atbalstītāji, un tas nevar atbilst mūsu interesēm. Sunadīnas kungs tagad minūti. Tas uh, fakts, uh, ka mēs runājam par Kosovu un Eiropas Savienību, ir Bedīgi tas kalpo vienkārši ģeopolitiskām interesēm, un tad vajadzētu kādam vienkārši man pateikt, kā kādu valsti var integrēt Eiropas Savienībā, ja pilnībā ne, ja galīgi neizpilda Kopenhāgenes kritērijus ārlietu ministrs agrāk bija nelegālās UČK armijas cīnītājs. Tā ir valsts ar augstu korupciju, noziedzību, naida sludināšanu pret citām valstīm Balkānu reģionā. Tā ir valsts, kas ar ar varu tika nodalīta no Serbijas, ir piecas Eiropas Savienības dalība valstis, kas šo uh, veidojumu un nav atzinušas. Tādēļ mums vajadzētu darīt pareizo un apvienot Kosovu ar Serbiju. Paldies! Tagad uh, ir izsmelts saraksts, kurā uzstājās runātāji pa dažādo politisko grupu vārdā. Nākamais runātājs būs Makalister kungs. Augstu godātā priekšstādātais kundze kolēģi un kolēģis kopš Tesaloniki Eiropadomas 2002. gadā visām sešām Balkānu valstīm ir skaidra Eiropas perspektīva. To apstiprina parakstot asociācijas stabilizācijas nolīgumu ar Kosovu. Eiropas parlaments to ratificēja pirms divām nedēļām. Esam šo virzību apstiprinājuši. Diemžēl konflikti Prištinā un tāpat arī tas, um, tie attēli, kādus redzam no parlamenta ar sejas maskām, nu ir pilnīgi skaidrs, ka parlamentā uh, asargāzai nav ko uh, meklēt. Tādēļ valdībai un opozīcijai pēc iespējas ātrāk jādiskutē savā starpā, lai vienotos par valsts politisko ievirs nākotnē un atļaujot vēl pāris vārdus par sarunām ar Serbiju teikt. Abi premjerministri Vučičkungs un arī Isa Mustafa. Viņam jārespektē tie vēsturiskie hm, lēmumi, kādi tika pieņemti Briselē. Sarunas nav vienkāršas. Tagad abām pusēm, gan Serbijai, gan Kosovai, ir ātri jāīsteno tas, par ko bija vienošanās sasniegta. Uh, Un gribu teikt gan paldies gan referentei Lunačeks kundzei, gan arī vēstnieces kundzei. Paldies. Makalister kungs, vai jūs akceptēsiet Saņī kunga zilo kartītes jautājumu? Jā, Saņī kungs, lūdzu. Illetve egy kérdés. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais kolēģi, mēs esam, mēs redzam, ka vairākas valstis vēlas tuvināties Eiropas Savienībai Un Kosovas, no Kosovas mēs gaidām uh, noteiktu pienākumu izpildi. Vai mums arī ir jāizpild savi mājas darbi? Es domāju, piecas valsts nav atzinušas Kosovu. Visas. Jā, ir skaists, ka uh, ir uh, šī uh, Eiropas perspektīva. 2003. gadā valstu valdība vadītāji par to vienojās. No, šīs valsts, par kurām runājam, virzās uz Eiropas Savienību, gan ar dažādu ātrumu. Kosovas atzīšana ir uh, jautājums, ko nācijām jāpieņem uh, patstāvīgi. 23 ES valsts ir atzinušas, 5 ne. Es pārstāvu Vāciju un mēs esam atzinuši Kosovu. Paldies! Gribētu teikt paldies Lunačekas kundzē par viņas ziņojumu. Sevišķi būtiski, būtiska ir stabilizācijas nolīguma parakstīšana. To mēs nesen ratificējām Eiropas parlamentā. Līdz ar to ir atzīts Kosovas sasniegtais, bet Eh, visiem politisk, visām iesaistītajām pusēm politiskajā līmenī ir jābūt uh, vienādā līmenī. Mēs redzam, ka daudz problēmu joprojām pastāv, un es ceru, ka nolīgums novedīs arī pie, pie attiecību uzlabošanas ar opozīcijas partijām. Bet galvenais aspekts nākotnē būs nolīgumu izpilde. Augsts iz, eh, noziedzības līmenis, augsts bezdarba līmenis, tas viss neļauj sabiedrībai atkopties daudzi izceļo uz Eiropas Savienības valstīm, un vīzu atvieglojumi ir nepieciešami Kosovas pilsoņiem. Es ceru, ka tad, kad būs izstrādāts jaunais ziņojums par Kosovu, situācija būs uzlabojusies un Kosovā varēs pievienoties arī UNESCO. Mums ir jāveicina multietniskas sabiedrības veidošanās Kosovā. Tas šeit ir daudz iztrūkumu nacionālo mazākumu izglītībā un kultūras attīstībā. Kosova būs jaunākā Eiropas valsts un ir pelnījusi atbalstu. Nākamais ir Ujazdovska kungs. Pani przewodnicząca, E, koleżanki i koledzy, myślę, że. Priekšsēdētājs kundze, darbie kolēģi un kolēģis. Es domāju, ka ministrs Kanders kungs ļoti īsi, bet skaidri aprakstīja visu to, kas, um, kam būtu jānotiek starp ES un Kosovu. Jāatbalsta reformu process un arī jāprasa reformu īstenošana. Uh, kuras uh, tuvinātu Kosovas uh, iedzīvotājs Eiropas standartiem. Es, um, man, liek, man liekas, ka būtu labāk, ja šis ziņojums būtu tāds īsāks un koncentrētāks, lai būtu vairāk uzmanības pievērsts um, būtiskajam, piemēram, demokrātiskās valsts struktūras izveidei, tāpat arī tieslietu neatkarībai uh, noziedzības apkarošanai, terorismu apkarošanai. Šajā ziņojumā ir pārāk daudz ideoloģisku akcentu. Dažkārt mazāk uh, ir labāk, ja tas ir nu, tā viennozīmā, ja, viennozīmīgāk. Tāpat kā Džambatskij kungs, es esmu nedaudz, uh, es nedaudz kavējos uh, attiecībā uz pārāk ātru vīzu režīmu uh, liberalizāciju. Paldies, nākamais runātājs Radoša kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kosova ir visjaunākā Eiropas valsts. Tā ir izcēlusies pēc kara, kas beidzās pirms aptuveni 15 gadiem ir um, ļoti sarežģīti demokratizāciju veidot arī um, normalizējot attiecības ar kaimiņu valstīm pēc kara. Kosova ir ļoti nozīmīga valsts, pat īpaši nozīmīga, lai normalizēt attiecības ar Serbiju un visiem procesiem Rietumu Balkānos tā ietekmē visa reģiona stabilitāti un citas valsts. Tādēļ ļoti atzinīgi vērtēju nolīguma parakstīšanu, tas atzīst demokrātiskos procesus Kosovo. Piecas dalībvalsts ES nav atzinušas ES. Pirmie spērtie soļi parakstot EAS ir ļoti pozitīvi, tie novadīs arī pie iekšējās deblo, situācijas debloķēšanas arī attiecībās ar Serviju un arī ar citām valstīm. AFET komiteja nesen vienojās un Kosovā un sveicu arī Kosovas delegāciju, kas pat labam ir klāt zālē. Paldies, tagad Bilde Kundze. Mēs redzam, ka uh, praktiski situācija sadalās gabalu pa gabalu un mēs redzam, ka visa situācija ir pierādījums neveiksmē, kāda tas ir, un jūs aizvien uh, domājat, ka viena teritoriāla vienība varētu vienkārši pievienoties uh, es. Kosova aizvien nav uh, kā valsts uh, atzīta, uh, to nav atzinušas uh, vairākas. Uh, um, e, ANO valsts un arī e, Kipra, Spānija, e, Grieķija e, un e, citas e, es kopā piecas valsts. Tāpat arī ANO e, tika e, balsots pret e, pastāvīgo dalību. E, šajā institūcijā. Jūs runat, ka būs jauna, e, jauna sapāņas problēmas. 238 tūkstoši cilvēki ir devušies prom desmit gadu laikā, un 238 tūkstoši. Un tāpat arī ir uh, spriedzi starp uh, dažādām reliģiskajām grupām, kristieši un uh, pareizticīgo tiek vajāti. Un tāpat arī pavisam nesen vienam no um, klostriem uzbruka, tie bija, uzbrucēji bija islāmisti ar karieročiem. Jūs runājat par šiem jautājumiem un kāds labums ir iesaistīties? Uh, valsti, kurā ir dažāda veida noziegumi un uh, arī ļoti augsts korupcijas līmenis visos reitingos, kas tiek minēti. Tad, kad māja uh, deg, tad nebūvē viss uh, un nepaplašina dārzu, bet gan rūpējas par uh, māju un pamatiem. Runātāji tiek pārtraukta. Madam Bilda, there is a blue card. Bilderkundze ir zilās kartes jautājums. Jakovčiča kungs, vai jūs eh, pieņemsiet zilās kartes jautājumu? Jā, lūdzu. Madam eh, Bilde. Eh, Bildes kundze. Bilders kundze. Vai jūs domājat, ka nebūtu labāka? Balkānos īstenot reālu politiku, veicinot mieru, nevis veicinot pagātnes naidīgumu, vai nebūtu labāk, lai Serbijas un Kosovas premjerministri tiktos un dialogs ir labāks nekā viss cits, nevis vienkārši tāda retorika par karu. Atbildi jā, pat Protams, ka es piekrītu tam, ka ir labāk, ja abas divas valsts apmainās, bet Eiropas Savienībā jau situācija ir tāda, ka mums ir mūsu valstīs sarežģīti mierināt situāciju, tādēļ es nezinu, kādēļ vajadzētu uh, integrēt cilvēkus, kas paši nav raduši uh, mieru. Paldies. Nākamais runātājs ir uh, Kukana kungs. Pusotra minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties referentēm, referentei. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums eh, eh, nes jaunu pienesumu Eiropas Savienības un Kosovas atšķirībās un attiecībās, un es tiešām ceru, ka šis līgums tiks, tiks pilnībā īstenots. Uh, Lunačekas kundzes ziņojumā tiek uzsvērts Kosovas panāktais ļoti daudzās dzīves nozarēs, un tomēr demokrātisku institūciju veidošana un tiesiskuma loma, kā arī korupcijas apkarošanā, vēl ir daudz darāmā. Tāpēc es esmu nedaudz pārsteigts, ka tikko manas pieminētās tēmas ziņojumā parādās ne īpaši izgaismotas, īpaši kā to ir uzsvērs Euleks. Es uzskatu, ka Kosovai, protams, ir jābūt iespējai attīstīties un plaukt, lai tā būtu adekvāts spēlētājs šajā reģionā uz vienlīdzīgiem noteikumiem kā citas valstis. Uh, un tomēr tai ir jāiesaistās arī citās reģionālās organizācijās. Un tomēr vēlētos pateikt vēl kaut ko Lunačekas kundzes savos ievadvārdos. Es jūs ļoti cienu, Lunačekas kundze, un tomēr es nepiekrītu tam, ko jūs teicāt, ka Kosova nav īstenojusi nolīgumus. Mēs sakam Kosovai īstenojiet visu, ko mēs sakam, un mēs sakam Kosoviešiem Nē, nedariet neko, jo pagaidiet, kamēr konstitucionālā tiesa nāks klajā ar savu nolēmumu, un to es nepieņemu. No vien, ar vienu roku mēs dodam, ar otru ņemam. Prieksēdētāji, paldies! Kukana kungs, jūsu pēdējais teikums, ko jūs nenolasījāt, bet gan pateicāt no brīvas gribas, ir bijis kā izaicinājums Lunačakas kundzei, un viņa vēlas jums uzdot jautājumu zilās kartiņas <clears throat> procedūras ietvaros. Vai jūs atbildēsiet uz jautājumu? Jā, tātad Lunčeks kundze lūdzu. Pasaņējā sū. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze, dārgais Edvard. Es eh, vienmēr ļoti augstu novērtēju dialogu ar jums un sadarbību ar jums. Es saprotu, ka eh, jūsu dalība valsts nav atzinusi Kosovas neatkarību, bet ja jūs sakiet, ka savā ziņojumā es tā kā pieprasu atšķirīgas lietas no Kosovas nekā no Serbijas, tā nav taisnība. Protams, ka Kosovai ir jāiesteno viss tas pats, ko mēs viņiem pieprasam, bet, piemēram, konstitucionālajā tiesā, Konstitucionālā tiesa eh, arī var darboties saskaņā ar augustā pieņemto lēmumu, tā kā šeit es jums nepiekrītu. Priekšstādājs eh, kundze, eh, es negribu um, pārtraukt uh, jūsu vadību, bet es gribētu uzdot, uh, lūdzu noskaidrot, vai tas bija zilās kartas jautājums vai uh, paplašinājums. Ja referente ir pusminūti vairāk laika par viņas ziņojumu runājot, nu tad, ja viņi uzdod zilās kartas jautājumu, tad, lai uzdod jautājumu, nevis paplašina vēl tās iespējas, kādas ir jau. Kolēģis kundze, nu, būsim solidāri un ievērosim mums atvēlēto laiku un mums atvēlētās iespējas. Jā, <clears throat> dargie kolēģi, dargais kolēģi, es. Um, tā kā jū, jūtu pārmetumu vērstu pret sevi un arī varbūt jūtos vainīga, ka es neadekvāti vadu sēdi. Jo tiešām tā ir, ka uh, var uzdot jautājumu zilās karteņas procedūras ietvaros 30 sekundes, bet es tomēr nedomāju, ka es neadekvāti devu vārdu Lunačekas kundzei. Tas tomēr šis zilās karteņas procedūra ir domāta arī viedokļu izteikšanai. Nākamā ir Vardas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Jā, paldies. Paldies manai kolēģei Ulrikai Lunačekai, kas attiecās uz Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Uh, Tajā tiek uzsvērts politiskā dialoga nozīgu, nozīmīgums un jaunu sadarbības formu uzsvēršana. Un tomēr tiek uzsvērts arī tas, cik svarīgi ir tikties eh, iedzīvotājiem. Pilsoniskajai sabiedrībai ir jātiek iesaistītai stabilizācijas un asociācijas nolīguma īstenošanā, un galvenais iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par šo stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Uh, Joprojām Serbijas militārie un paramilitārie spēki konflikta laikā izmanto šausminošu vardarbību. Ir tik daudz pazudušu cilvēku, kuri visticamākais ir nonākuši masu kapos. Es uzskatu, ka mums daudz vairāk uzmanības ir jāpievērš pilsoniskās sabiedrības izglītošanai, kulturālam dialogam un kultūra iespēju apmaiņai un tādām Eiropas Savienības eh, valstīm, kā Kosovai ir jādod iespēja jauniešiem ticēt nākotnēji. Tas ir iespējams tikai tad, ja mēs priekšsēdētāji mēģina pārtraukt runātāju, un tas viņai arī veiksmīgi izdodas. Nākamais runātājs ir Kjučuk kungs. Vienu minūtu lūdzu. Godātie kolēģi, Kosova ir jaunākā Eiropas demokrātiskā valsts, un mums ir rūpīgi jāraugās uz tās Eiropas perspektīvām. Ir pēdējos gados panākts nozīmīgs progress, un ir jānovērtē arī valdības centieni pieņemt cilvēktiesību aizsardzības likumdošanu. Tas viss apliecina, ka politiskā griba veikt reformas un integrēties Eiropā pastāv tieši šie jautājumi nosaka, vai nolīgums, asociācijas un stabilizācijas nolīgums tiks veiksmīgi ieviests dzīvē. Nav šaubu, ka politiskam dialogam ar Kosovu var būt ļoti labs iespējas arī cīņā pret korupciju un Uh, pilsoniskās sabiedrības aktīvākā iesaistīšanā. Uh, Kosovas progress ir ārkārtīgi būtisks Balkānu stabilitātei, un tas jāņem vērā tām dalībvalstīm, kas līdz šim nav atzinušas Kosovas neatkarību. Plenkovičs kungs, viena minūte. Hvala liepa, gospođo podpredsjednice, ministra Könders. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liels paldies Es gribētu teikt paldies Lunāčekas kundzei par uh, šo ļoti kvalitatīvu sagatavoto ziņojumu. Un tam vajadzētu būt um, tādam impulsam, kas palīdzētu uh, integrācijai. Jāsaka, ka Kosovas uh, ceļš uz ES ir um, progresējis. Žēl, ka Kosova nekļuva par UNESCO dalību valsti Kosova mēģina risināt jautājumus ar Serbiju, vest sarunas, un šī sarunas ar Serbiju ir ļoti nozīmīgas. Es ceru, ka tiks atrisināti jautājumi arī ar cilvēkiem, kas ir bezvēsts pazuduši. Tāpat jārisina jautājums par vīzu režīma liberalizāciju attiecībā uz Kosovas iedzīvotājiem. Tās palīdzēs uh, atrisināt situāciju un veicināt labu attīstību. Ļoti atzinīgi vērtēju komisijas darbību un ceru, ka tā vēl pātrinās arī darbību un ceru, ka būs iespējas parlamentāram dialogam, lai būtu konstruktīvas attiecības un uh, tas uh, palīdzēs respektēt Kosovai uh, Eiropas normas. Paldies, nākamais runātājs Vjotīkungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu arī teikt paldies kolēģei Lunāčikas kundzei par izcilu labo paveikto darbu. Kolēģi Lunāček un arī viņas komanda ir ļoti labi pastrādājuši. Asociācijas stabilizācijas nolīgums sastāsies spēkā, un tas ir ļoti nozīmīgs Kosovai, tas ir nozīmīgs reformu procesam un padziļinātais sadarbībai ar šo valsti. Kosovas um, pilsoņi grib kaut ko citu, viņi grib vīzu uh, režīmu liberalizāciju un iespēju ceļot Schengens telpā un mūsu valstīs. Par to tagad tiek runāts. Kosova ir vienīgā valsts Balkānos, kur, uz kur netiek attiecināta vīzu liberalizācija. Jā, agrāk cilvēkiem bija Dienaslāvijas pasta, situācija bija pilnīgi atšķirīga. Uh, ir jāstrādā aktīvi arī ar parlamentiem, jānodrošina, lai kosoviešu tiesības tiktu ievērotas un lai Kosovā tiktu īstenotas reformas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Tokeškungs. Paldies, priekšādātājs kundze! Kosovas ņemot vērā to, cik tā ir jauna valsts, mēs redzam, ka asociācijas un stabilizācijas nolīguma parakstīšana nozīmē ļoti strauju attīstību, bet tas nenozīmē, ka mēs pilnībā esam apmierināti ar progresu, ko panākus šī bijusī Dienvidslāvijas valsts ir nepieciešams, lai valsts neatkarību atzītu visas Eiropas Savienības dalību valstis, un Serbijai ir jāuzlabo savas attiecības ar Kosovu. Tā pašā laikā at, akcepts ir vajadzīgs arī jaunajai Albāņu valstī, ir jāturpina veikt reformas, jācīnās pret korupciju un vardarbību. Jaunajai uh, valdībai jānodrošina tiesības serbu minoritātei uz vienlīdzīgiem pamatiem. Un Kosovai un Serbijai būs jādzīvo kopā un, zinām, atkarības starp tām vienmēr pastāvēs. Tās būs atkarīgas viena no otras palīdzības, jo šobrīd tās viena otru bloķē. Paldies, lūdzu, Mamikinkungs. Thank you. Paldies, godātā priekšsēdētājs kundze, ekscelents, dārgie kolēģi! Kopš Kosovo vienpusēji pasludināja savu neatkarību 2008. gada sākumā, Eiropas Savienība tūlīt pat uzsāka Kosovas integrācijas procesu. Eiropas Savienība uzņēmās vidutāju lomu starp Belgradu un Prištīnu. Tomēr šajā līdumnieka darbā taustāms rezultāts vēl īpaši neredzam. Pirmkārt, ja kosovieši vēlas kļūt par mūsu klubu biedriem, tad tiem ir jārespektē Eiropas vērtības, demokrātijas normas, runas brīvības, plasaziņas līdzekļu neatkarība, labas pārvaldības un citi principi. Pie tam obligāti jārespektē. Uh, Otrakārt, Kosovai un Serbijai ir jāpanāk abām pusēm pieņemams kompromiss, kas kļūtu par pamatu ilgtspējīgam mieram un veiksmīgai sadarbībai. Serbijas attieksme pret Kosovu balstās uz to cilvēku aizvainojumu, kur ir zaudējuši savas senās zemes. Abām pusēm ir jābūt apņēmības pilnām pieņemt otras uzskatu atšķirīgumu. Un, pats par sevi saprotams, Kosovas dalība Eiropas Savienībā nav iespējama, iekams visas 28 dalību valsts nav atzinušas tās neatkarību. Mājas darbs Kiprai, Grieķijai, Rumānijai, Slovākijai, Grieķijai un Spānijai. Paldies! Thank you too. Mr. Peterle, one minute. Peterlis kungs, lūdzu, vienu minūti. Slani, gospod predsednik, gospod komisār, dragi kolēģi. E, Koso... Paldies, priekšēdētājs kundze. Godātie deputāti. ir noteikts ka ar asociācijas un stabilizācijas nolīgumu parakstīšanu ir spērus lielu soli uz priekšu. Vēlos apsveikt Lunačekas kundzi vēlreiz sakrā šo ļoti labo ziņojumu. Tas dos iespēju Kosovai attīstīties tālāk, jo nav alternatīvas mierīgai līdzās pastāvēšanai, ieskaitot pamata principu ievērošanu attiecībā uz dažādu tiesību ievērošanu arī nacionālajām minoritātēm un arī vīzu jautājums ir jāatrisina turpmākajā, tuvākajā nākotnē. Assiskungs. Priekšsēdētājs kundze, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka tiek vests sarunas ar uh, Kosovas uh, varas pārstāvjiem. Mēs runājam praktiski par mieru un sadarbību. Eiropā ir jāiesaista Serbija. Šis uh, Eiropas projekts ir ļoti nozīmīgs un, kā jau teicu, Eiropai jāuzņems tai piekrītošā atbildības uh, loma. Uh, Es atbalstu to, ko Mogherini kundze teica par dialogu visaugstākajā līmenī un aicina aktīvi rīkoties. Jau 2012. gadā mm, tika runāts par to, ka ir vajadzīgs daudz vienošanās, piemēram, par apusēju izglītības dokumentu atzīšanu un citiem kā jau teicu, vēl ir tāls ceļš e, ejams Kosovas iedzīvotājiem ilūzijas, nav tas īstākais, kam ticēt. Ir augsts bezdarbs, daudzi brauc no valsts prom. Lai gan jāsaka, ka pēdējā laikā uzlabojas dzīves apstākļi un notiek tuvošanās Eiropas vērtībām. Paldies, tagad brīvā mikrofona procedūra. Daudzi kolēģi ir pieteikušies. Thank you. Taču mūsu rīcībā kopā ir piecas minūtes. Pirmā runātāja - Svicerkundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu izmantot šo iespēju, lai teiktu paldies Lunačeka kundzei par ļoti labo ziņojumu, tāpat arī uh, Magarinī kundzei un Hāna kungam, kas ir palībē, palīdzējuši ne tikai runājot par šo ziņojumu, bet vispār, lai veicinātu progresu reģionā. Uh, Progress ir bijis eh, ļoti būtisks, jo tas veicina stabilizāciju Balkānu reģionā kopumā, un tas ir eh, progress arī attiecībās ar Serbiju, kas ir ļoti veiksmīgs. Liels programmas tika interes, e, īstenots, bet darbs jāturpo, piemēram, vīzu liberalizācijas jautājumos un ciklos lielos projektos. Bez tam attiecības starp opozīciju ļoti būtisks opozīcija ir nepieciešama. Žēl, ka Kosova nespēja iestāties UNESCO un uh, žēl, ka situācija tiek instrumentalizēta, lai mm, Kosovo ne, uh, būtu UNESCO dalībvalsts. Un es ceru, ka piecas dalībvalsts, kas eh, es to nav atzinušas, eh, darīs daudz ko, lai mainītu situāciju. Nākamais runātājs ir Marijas kungs. Kosova ir militāru intervenču eh, rezultāts, un šī pseido valsts vienpusēji paziņoja par neatkarību pretēji ANO rezolūcija. Un vēl gribu teikt, ka atbilstošā Eiropas padomas ziņojumā bijušais šīs es, e, pseido valsts premjerministrs Hači tiek apvainots, ka viņš nelegāli ir vedis sarunas un pārdevis cilvēku orgānus. Kristieši cieši Kosovo. Kosova ir to valstu sarakstā, kur ir desmit valsts un kur ir lielākais uh, to cilvēku skaits, kas ir saistīti ar Daesh organizāciju. Nacionālistiskā kustība prasīja um, saplūšanu ar Albāņiem, tas ir ļoti spēcīgs arguments. ES valsts nevis to ir atzinušas uh, un uh, situācija atrisinās šādā veidā. Paldies. Nākamais runātājs. Bez eh, visām Balkānu valstīm mēs nevaram uzskatīt Eiropu par, vienkārši, par vienotu kontinentu, un Kosovai ir jābūt kā pilntiesīgai loceklē šajā procesā. Atlikušās piecas dalību valstis tām ir jāatzīst Kosovas neatkarība. Kosovas nodalīšanās no Serbijas eh, varbūt nebija dabīgs process, Nē, tieši otrādi. Reģionālā autonomija samazina spriedzi starp eh, etniskajām minoritātēm un veicina mieru stiprināšanu. Un Kosovas piemērs ir ļoti labs, ja mēs gribam redzēt, ko nozīmē, ja valsts nepievērš pietiekamu uzmanību etniskajām minoritātēm. Gospođo predsjedavajuća, ja imam jednu malu molbu. Prieksēdētājs kundze, es vēlētos eh, jums ko pajautāt. Iepriekšējā runātāja man ļāva izmantot zilās kartiņas jautājumu. Varbūt, ka Salimovičs kungs varētu runāt ALDE grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kosovas tuvināšanās Eiropas Savienībai E, būs sava veida noslēgums e, Dienvidslāvijas karam un pilnīgi noteikti būs labāks nākotnes e, garants Kosovai. Tomēr Kosovai ir jāiesteno vesela virkna reforma, tāpēc es domāju, ka ir jādomā arī par Serbijas minoritātes jautājumu risināšanu un risināšanu pēc iespējas ātrāk. Uh, Arī visu valstu Kosovas atzīšana ir priekšnoteikums, obligāts priekšnoteikums Kosovas virzībai uz Eiropas Savienību. Un eh, Serbijas eh, minoritātes jautājums ir ļoti sāsprindzis, un šeit mums ir jāpalīdz. Mēs nevaram pieļaut, ka leģitīmi ievēlēta valdība šobrīd tiek apspļaudīta no opozīcijas puses iekšlietu jautājumu neatrisinātības dēļ. Komisijai tur ir jāiejaucas. Paldies, prieksēdētājs Toltas kungs, nākamais lūdzu. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu, un es arī vēlētos pateikties Lunačekas kundzei par viņas paveikto. Kosova ir viena no jaunākajām demokrātijām, un tā ir valsts, kurā dzīvo Eiropā jaunākie iedzīvotāji. Un eh, tiesam mēs, kas lemsim, vai šī valsts kļūs par normālu, demokrātisku, pilnbrieda valsti, vai arī nē. Ja mēs to nepieļausim, tad mēs piedzīvosim milzīgu migrācijas vilni. Un Kosovai tad perspektīvas vairs nebūs. Protams, tam ir nepieciešams struktūrāls reformas, korumpētības sakārtošana. Jautājumu risinām ir daudz, arī to, kā tiek izmantotas valsts finanses. Jebkurā gadījumā ir ļoti svarīgi, lai Kosovai ļautu iet šo Eiropas ceļu, un vēl svarīgāk ir, ka Kosova ir neatkarīga. Paldies, prieksēdētāji! You, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es e, vēlētos tomēr pajautāt komisijai. Jā, ir svarīgi, ja valstī ir pašnoteikšanās, bet kā Eiropa akceptē valsts noteiktās robežas. Vai tā tomēr nav liekulīga no Eiropas puses? Jūs atzīstat Kosovu, bet jūs eh, neatzīstat citas valsts robežas. Kosova nav atzīta apvienotajās nācijās, un tomēr Eiropas Savienībai ir attiecības ar šo teritoriju, un tā ir atzīta par iespējamu kandidātu valsti. Es domāju, ka politisks risinājums starp Serbiju un Kosovu tikpat kā nav iespējams. Ja mēs vēlamies izmantot diplomātijas instrumentus, tad eh, ko darīs eh, serbu minoritātes Kosovā? Šis jautājums nav, sas, nav atrasināms. Es domāju, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu nodarboties ar koloniālismu atbalstīšanu. Nākamais počakku. Uh nav zālē. Obermējer kungs un arī pēdējais brīvajā mikrofonā jūs esat. Paldies, priekšstādājs kundze. Es domāju, ka mums jārunā atklāti par faktiem. 200 džihādisti no Kosova uz miljonu iedzīvotājiem. Un šī valsts apsteidz pat Beļģiju. Un līdz ar to ir šis augstākais biežums. Un pat Lībija pārs teica šajā valstī. Mm, Kosova šodien ir ļoti tāli attālināti no laicīgas eh, valsts Eiropā, tādu kā to zinājām agrāk. Prognozes ir diezgan realistiskas attiecībā uz to, ka Kosova varētu būt pirmā islāma valsts, un Kosova ir organizētās noziedzības eh, aktīva darbības vieta. Drošības politikas eh, aspekti runā pret ciešāku integrāciju cilvēki tur nevēlas islāmu, un mūsu iedzīvotāji nevēlas islāmistisku valsts cēs ietvaros, un es domāju, ka ar Kosovu mēs vienkārši redzam um, nākamo uh, bumbu ar laika degumu kā valstēs. Priekšstādātāji, paldies! Līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta, un tagad došu vārdu komisāram Kam, Kāna kungam, lai izteiktu secinājumus komisijas vārdā. Paldies! Paldies vairākumam šeit parlamentā. Ir skaidrs, ka Rietumbalkāna pilna e, integrācija Eiropas Savienībā ir nepieciešama miers, stabilitāte, izlīgums, e, tuvināšanās viens otram, ekonomiskā sadarbība ir garantēta tikai ES ietvarā un uh, kopējā nedrošība. Uh, par to runāja daži runātāji šeit, tad to var kliedēt tikai tādā veidā, veicinot iekļaušanu, dodot Eiropas perspektīvu. Un es nevaru iedomāties, ka strateģiski, politiski un citu mēģi dēļ būtu tāds tā kā melnais caurums šeit Balkāna telpā, kur nav spēkā Eiropas noteikumi, kur nevalda tiesiskas valsts principi varētu būt arī vēl sarežģītākas uh, sekas. Uh. Mums ir jāstrādā pie šo valstu attīstības. Nu, protams, tie tas ir, un uh, nemaz tas nav jāapšauba. Mēs neesam tur, kur vēlamies būt, bet es ticu šim nepieciešamajam procesam. Un sākumā ir jārunā par procesu, un bez sarunām nebūs nekāda cita procesa. Jāatbalsta valsts tos sociālajā, tiesiskajā. Uh, attīstībā, tuvinot tās ES. Kosovo stabilizācijas un asociācijas nolīgums šobrīd ir labākais uh, piemērotais instruments, lai ietu pa šo ceļu un to veicinātu. Tagad ir nozīmīga šī uh, dokumenta iesviešana, un šeit var aicināt tikai visus politiskos spēkus Kosovo pievērsties šim uz, uzdevumam un saprotot uh, visas uh, politiskās uh, strīdas un tradīcijas, mēs zinām, ka tādas ir šeit, ir arī nacionālai kopējie mērķi un Eiropas perspektīva. Tam taču vajadzētu būt arī tā, ka lielākā daļa politisko aktieru Kosovā vienojas ar šo zem šī lozonga un jāaicina Kosovas atbildīgie uh, pie galda sēsties diskusijās, sarunās, visbeidzot noteikt politisko ievirzi šajā valstī un atturēties no jebkuras uh, vardarbības uh, lomas, satāšanās vai kas uh, cits. Komisija neatlaidīgi centīsies to uh, iespēju robežās Kosovo Kosovai eh, dot Eiropas eh, perspektīvu, tuvināt eh, Eiropai. Tik runāts par vīzu liberalizāciju, tiesisks valsts spēcināšanu, tāpat arī darījuma klimata uzlabošana ir nozīmīga. Dāmas un kungi, neaizmirstiet, Kosovo vairāk nekā trešdaļa no ieņēmumu gūst no muitām, un tas ir Eiropā, kur nav muitas nodeva, tas vairs nav ilgspējīgs. Uh, Tādēļ tagad jau jāstrādā pie tā, lai situācija mainītos, lai vispār būtu šie priekšnosacījumi vēl um, noteikti. Ir augsts bezdarba līmenis, tāpat arī spējīgākie cilvēki aizceļo. Daudz citu nepieciešamu pasākumu jāīsteno. Bet nav alternatīvas Kosovi jā. Tuvina un jācenšas, lai reģionā būtu miers, stabilitāte, lai cilvēki. Uh, redzētu perspektīvu, lai viņi paliktu reģionā, nevis būtu spiesti Eiropas ietvaros emigrēt. Lielas paldies! Thank you. Now Minister Kunders is... Uh, paldies, ministrs Kunders, lūdzu. Jums vārds. Paldies, godātie deputāti, priekšādātājs kundze. Uh, Dāmas un kungi, vispirms sveicu no sirds referenti Lunačekas kundzi. Jūs esat no, paveikusi nozīmīgu darbu, strādājot ar šo ziņojumu par Kosovu. Kosovās vēsture ir pilna ar dažādām vārdarbības epizodēm, un kopš 1999. gada situācija ir ļoti uzlabojusies Protams, vērojam arī tāda cikliska attīstība, bet es ceru, ka Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Kosovu. Un, protams, ka pirmā, pirmām kārtām atbildība par struktūras reformām ir Kosovas iestāžu rokās. Reformas ir nepieciešamas un līderiem būs uh, jāapzinās savu atbildību tautas priekšā un Kosovas interesēs ir tuvināties Eiropas Savienībai. Politisko krīzi mēs vērojam ar bažām, mēs skaidri norādījām, ka vardarbība politisku mērķu dēļ nav attaisnojama, ir vajadzīgi citi līdzekļi, jāveicina politiskais dialogs, tas ir pareizais instruments un uh, satversmes tiesa, kā mēs zinām, ir noteikusi, ka serbu uh, vairākuma pārstāvošās iestādes tiks integrētas um, Kosovas struktūrās, un tas arī ir viens no dialoga rezultātiem. Jūs runājāt arī par to, ko iedzīvotājs sagaida. Uh, no Eiropas Savienības. Es dzirdēju arī komentārus par islāma valsti vai musulmaņu valsti. Es domāju, ka nezinu, vai jūs izmantojāt pareizos argumentus. Te ir vīzu liberalizācija, protams, ir saistīta ar priekšnosacījumiem. Es ceru, ka kritēriji ir īstenojami. Progress, protams, ir, bet uh, tas vēl nav pietiekams. Un, protams, jāpatur prātā, ka ļoti būtiski vīzu atvieglojumi ir jauniešiem. Un, bet tas viss jāskata kontekstā ar cīņu pret uh, Uh, This is a, uh, a conditions-based policy. We will continue to support Kosovo in Mēs turpināsim atbilst, atbalstīt reformu procesu Kosovā, piedāvāsim arī ekspertu palīdzību un, protams, uzskatām, ka tas mums būs gods palīdzēt Kosovas sabiedrībai attīstīties. Un noslēgumā gribu uzsvērt to, ka cik būtiski tas, ka stāsies spēkā vai stājies spēkā asociācijas un stabilizācijas nolīgums. 12. februārī ir iecerēts pieņemt padomus secinājums vai rekomendācijas Kosovai. Un 1. aprīlī vai 1. maijā mums ir paredzēts vēl mūsu darba grafikā ir paredzēts noslēgt noteiktus soļus. Paldies! Ir viens.